Luna, Lunāčekas kundzes ieteikums par e Eiropas Savienības un Kosovas stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. Vispirms došu vārdu Lunāčekas kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji, komisāra kungs, kolēģi. Esmu vicepriekšādātāja parlamentā, kas ir atbildīga par Saharova balvas tīklu. Un sākumā es gribētu pieminēt Saharova balvas laurātu 1998. Eh, gads. Eh, viņš mm, mira pirms desmit gadiem, un viņš vēl ar vienu ir Kosovas neatkarības simbols. Viņš ir simbols nevardarbīgai cīņai, viņš ir Kosovas albāņu dzēnieks un vadonis, un tāpēc es gribēju viņu pieminēt šo debašu sākumā. Uh, Attiecībā uz Kosovu un Eiropas Savienības un Kosovas stabilizācijas un asociācijas nolīgumu par to tika vestas sarunas no 2014. līdz 2015. gadam. E, tas tika parafēts pagājušā gada un padome piekrita to parakstīt 2015. E, gada oktobrī. Un e, šeit parlamentā tas tika parakstīts 2015. gadā 27. oktobrī. To parakstījāt jūs, Hānkungs, Mogherīnī kundze un arī Kosovas Republikas premjeras Izafa Mustafa un citi. Kosovas asambleja ratificēja šo nolīgumu 2015. gada 8. novembrī, un tagad ir pienācis laiks mums balsot par šo stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar Kosovu. Pēc tam tas varēs stāties spēkā. Šis ir vēsturisks brīdis Kosovai pirmo reizi Eiropas Savienībai un Kosovai būs uh, līgumiskas attiecības. Tas ir pirmais oficiālais solis uz uh, pilnu integrāciju Eiropā un kļūšanu par Eiropas Savienības dalību valsti. Protams, tas ir aizņēmis laiku. Kosova ir jauna valsts, ne, atguva neatkarību tikai pirms astoņiem gadiem, un, protams, ka arī padomē uh, tām bija vajadzīgs laiks. Es gribētu arī atgādināt, ka vēl ir piecas dalībvalstis, kas nav uh, atzinušas Kosovu, bet tās ir devušas savu akceptu. Un tas jau ir liels solis uz priekšu, un es gribētu šīs valstis aicināt atzīt Kosovu. Dažu valstu ministri dodas uz Kosovu, tie, kas ir valdību, valdības pārstāvjiem. Lūdzu, uh, atzīstiet Kosovu šo jaunāko republiku Eiropā. Tas noteikti neko sliktu jums nenodarīs. Par ko tad ir runa šajā stabilizācijas un asociācijas nolīgumā? Kā jau es teicu, pirmo reizi tās būs līgumiskas attiecības, kas ļaus stiprināt politisko dialogu, tie, tirzniecības integrāciju. Tajā ir iekļautas vairākas jomas, piemēram, demokrātisku principu stiprināšana, cilvēktiesības, kā arī ietvers uh, sadarbībai dažādās jomās - izglītība, enerģija, vide, eh, tieslietas, iekšlietas un tā tālāk. Tāpat arī tiek noteiktas tiesības un pienākumi. Tiek eh, nodrošināti spēcīgi stimuli, lai varētu īstenot un institucionalizēt reformas, jo tās Kosovā vēl ir vajadzīgas, un valdībai ir jāvirzās uz priekšu. Tāpat arī tas rada iespējas investīcijām Un tāpat ir vajadzīga arī laba pārvaldība, piemērojot Eiropas standārtus un uh, harmonizējoties un pietuvinoties Eiropas Savienības tiesībām. Tāpat arī tas dod iespējas uh, kontaktiem starp cilvēkiem, starp ekspertiem, pilsoņiem tādās jomās kā izglītība, vīde, bet, protams, arī noziedzības apkarošana un arī kultūras kontakti. Ir paredzētas arī eh, tālāk attiecības stiprināšana ar kaimiņu valstīm. Šādā veidā varēs nodrošināt labāku stabilitāti reģionā. Protams, ka šie cilvēku kontakti, pilsoņu kontakti, nozīmē to, ka gan Eiropas Savienībai, gan Kosovai ir jāturpina vīzu liberalizācijas process. Kosova ir vienīgā valsts šajā reģionā, kas vēl nevar brīvi pārvietoties, viņi jūtas kā ieslēgti. Tieši tāpēc šis stabilizācijas un asociācijas nolīgums ir svarīgs solis uz priekšu, bet nākamajam solim būtu jābūt vīzu liberalizācijai, cerams, jau tuvākajos mēnešos. Paldies! Lielas paldies, Lunačekas kundzei! Nākamais izteiksies komisārs Hāns. Viņš runās komisijas vārdā. Lūdzu. Paldies. Priekšādātājs kundze, godāmie deputāti. Sākumā es vēlētos jums pateikties par atbalstu, par to, ka jūs turpinat stiprināt attiecības starp Eiropas Savienību un Kosovu. Es gribētu arī pateikties ārlietu un starptautiskās tirsniecības komitejām un jo īpaši referentei Lunačekai par sniegto atbalstu. Rītdienas balsojums par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, par kuru tika vestas sarunas ar Kosovu, ir ļoti liels apliecinājums progresām. Šis nolīgums ir ļoti svarīgs solis attiecībās ar Kosovu, un tas ir ārkārtīgi būtisks Kosovas nākotnē un arī visiem rietumu balkoniem. Nolīgums ir pirmais, pirmās līgumiskās oficiālās attiecības, kas sasaista Kosovu un Eiropas Savienību. Tas ļauj uh, Kosovai pievienoties, un tas nodrošina arī visam reģionam iespējas padziļināt tirdzniecības attiecības un uh, tāpat arī mm, nodrošināt kopējas Eiropas Savienības perspektīvas, kas ļaus uh, mieram un stabilitātei kļūt par mūsu kopējo mērķi. Kosovā ir vajadzīgas ekonomiskas reformas, bet tām ir jābalstās uz tiesiskumu. Un Tādējādi varēs radīt daudz paredzamāku uzņēmējdarbības vidi, kas savukārt radīs izaugsmu un darba vietas. Nolīgums ļauj izveidot stabilu juridisku ietvaru un pakāpenisku pietuvināšanos Eiropas Savienības tiesībām un standartiem. Tāpat arī tiek veicināta brīva preču, pakalpojumu un kapitāla kustība, un ir paredzēti arī augstāki standarti, un tas cerams nodrošinās arī zemākas cenas Kosovas iedzīvotājiem. Ir jāuzsver Kosovas progress transporta un enerģijas jomā, jo ir paredzēta pakāpeniskai iekļaušanās Eiropas Savienības enerģijas tirgos un infrastruktūrā. Nolīgumam vajadzētu stiprināt arī reģionālo sadarbību. Kosova ir apņēmusies nodrošināt uh, uzlabošanos attiecībās ar Serbiju. Tas ir ļoti būtisks princips uh, šajā līgumā. Uh, Eiropas Savienības uh, vadītā dialoga turpināšana ir viens no priekšnosacījumiem. Kosovai vajag īstenot panāktās vienošanās un turpināt slēgt tālākus līgumus. Pēdējo mēnešu laikā mēs redzam, ka dažkārt tas nozīmē sarežģītu lēmumu pieņemšanu un arī kompromisu veidošanu. Noslēgumā es gribētu arī norādīt, ka nolīgumā ir iekļauti nosacījumi, kas liek Kosovai paaugstināt starptautiskos standartus un arī respektēt demokrātiskos principus. Tas ir ārkārtīgi būtiski, ņemot vērā izaicinājumus, ar ko Kosovo pašlaik saskaras. Tas nozīmē, ka institūcijas, kas ir izveidotas, lai nodrošinātu demokrātisku pārvaldību, un likumi, kas ļauj šīm iestādēm darboties, ir jāievēro. Tas nozīmē arī to, ka nevar mm, tikt galā bez caurdzemes uh, Eh, pol caurdzimām politiskām diskusijām. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai aicinātu Kosovas politiķus uzsākt eh, demokrātisku apmaiņu, demokrātiskas diskusijas, lai uh, tiktu galā ar domstar, dom, domstarbībām. Tas ir jādara bez sadursmēm, bez vardarbības un bez draudiem un iebiedēšanas. Priekšsēdētājs kundze, godāmie deputāti, vēlreiz gribētu pateikties jums par atbalstu un ar prieku uzklausīšu diskusijas. Liels paldies, komisāra kungs, Hankums. Inta komitejas, starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā uzstāsies Šentfeld kungs. Komisārs kungs, dāmas un kungi Eiropas Tautas partijas vārdā es mm, vēlos nepārprotami sniegt mūsu atbalstu šim stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kosovu. Kosova ir neliela valsts Balkānu reģionā. reģionā. Tā ir pēdējā valsts, ar kur esam parakstījuši reģionā uh, šādu nolīgumu. Kā jau sacīja komisārs. Šim nolīgumam sekos uh, dažas labas uh, lietas Eiropas Savienībā un galvenokārt šai nelielajai Kosovas nācijai. Tā iespējams ir Eiropā visnabadzīgākā tauta. Mēs tā sniedzam iespēju, mēs sniedzam atbalstu šai valstī. Tas arī nāks šis nolīgums par labu Eiropas Savienībai ja mēs spēsim stāties pretī izaicinājumam migrācijai, kas ir lielākais izaicinājums šodien. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nākošais runātājs uzstāsies politiskās grupas vārdā, arī citi viņam šādi sekos, Adaktus kungs, Eiropas tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir vēsturiski svarīgs, priecīgs notikums tiek eh, noslēgts stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar, ar Kosovu. Tas ir stūrakmens Kosovas vēsturē, tas pavar jaunas ekonomiskas iespējas šai valstī. Un uh, tirgus izraisītie šķēršļi tiek novērsti, un šī valsts tuvojas Eiropai taču mēs uzskatām, ka integrēšanās Eiropā nav pašsaprotama. Eh, pirms tam ir jāizteno politiskas reformas. Lunačekas kundze minēja, ka ir jāapkaro korupcija. Tas tiešām ir būtiski svarīgs. Tas ir ievērojams šērslis nākotnes progresam Kosovā. Uh, Politiskajai gribai jātiec arī uz tādu nolīgumu īstenošanu, kas varētu būt nepopulāra mūsu pašu vēlētāju vidū. Tomēr šie nolīgumi ir būtiski, lai normalizētu attiecības ar kaimiņu valstīm. Šis aspekts ir abu valdību interesēs. Vēlos paust savu atbalstu šim pirmajam oficiālajam nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kosovu. Tas ir vēsturis. Paldies! Nākošais runātājs ir Panzērī kungs sociāldemokrāta vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šīs asociācijas un stabilizācijas nolīgums ar Kosovu iezīmē būtisku soli uz priekšu. Tas veido priekšnoteikums progresam, Kosovai tuvinoties Eiropas Savienībai. Šis nolīgums veido līguma attiecības, tas nozīmē plašāku dialogu, plašāku tirzniecību, integrāciju un jaunas sadarbības joms vairākās nozarēs. Šis nolīgums ir svarīgs, taču neatrisina visas problēmas. Vēl ar vienu Kosovā ir daudz problēmu, Mēs jau to arī nesen esam redzējuši, ir ievērojams demonstrācija šajā valstī, ir jāpanāk demokrātiska konsolidēšanās un arī Kosovas institūciju vidū, lai nodrošinātu nākotni šīs valsts ietveros cilvēkiem un Balkānu reģionam. Pašreizējā situācija ir raksturojama ar daudzām problēmām, arī ar migrāciju Tas nozīmē to, ka Balkānu reģions un Kosovu kļūs par krustcelēm, kas ir ļoti eh, nestabili. Mums eh, jānodrošina tāda situācija, lai no šejienes nenāktu būtiski problēmas Eiropas Savienības. Šo apsvērumu dēļ pilnīgi piekrītu šim stabilizācijas un asociācijas nolīgumam. Mēs tomēr uzskatām, ka ir būtiski aicināt, lai komisija novērot Kosovu, raudzītos, kā tā virzās pretī progresam. Mēs vēlamies, lai tiktu īstenots reformas šajā valstī un arī demokrātiskās konsultācijas process. Paldies! Paldies! Džambatskī kungs lūdzu Eiropas uh, konservatīvo reformātoru vārdā. Paldies, priekšstādātājs kundze! Kolēģi, es augstu vērtēju stabilizācijas un asociācijas nolīgumus starp Eiropas Savienību un Kosovu. Es varu uzteikt Lunačekas kundzi par šī dokumenta sagatavošanu. Kosovā vāda ārkārtīgi sarežģīta situācija. Iestādes ir ievērojami politiskā ietekmē, tiesu sistēma nedarbojas tā, kā tai vajadzētu darboties, nav nekāda progresa, organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas jomā, bet valstī ir nepieciešams atbalsts, lai veidotu savas institūcijas Un arī pilsoniem ir jārada iespējas veidot labāku ekonomisko līmeni. Nevienā valstī situācija Balkānos nav tik slikta kā šai valstī, un tomēr mums ir jāraugās, lai visas etniskās kopienas uh, baudīt tādas pašas noteikumus, lai tās netiktu diskriminētas. Tas attiec ne tikai uz uh, Kosovu, tas attiec uz Goram sabiedrību, uh, kopienu Serbijā un citām nelielām kopienām. Lielas paldies! Radoškungs lūdzu, liberāļu politiskās grupas vārdā, divas minūtes. Paldies, priekšsādātājs Konze. Komisāra kungs, Alde grupas vārdā vēlos paust pilnīgu atbalstu Eiropas un Savienības un Kosovas stabilizācijas un asociācijas nolīgumam. Arī es sagaidu to, ka drīz tiks parakstīts ietvar nolīgums par Kosovas piedalīšanos Eiropas Savienības darbības, darbībā. Kosova saskars ar nestabilitāti šai reģionā, kas arvien nav stabils. Mums jāņem vērā, ka Serbija un Bosnija un Hercegovina nav atzinušas Kosovas republiku, vēl ar vienu ir neatrisināti jautājumi viņu vidū. Un ir zinām politiski spēki, kas nevēlas atzīt šo valsti, Kosovas republiku. Mm, tiek arī ziņots, ka tiks mainītas robežas. Tas neapšaubā novedīs pie konfliktiem. Tāpēc mums ir svarīgi būt ambicioziem īstenojot šo nolīgumu. Te nav runa tikai par ekonomisko attīstību, tas attiec arī uz demokrātsko institūciju izveidi, uz eh, tiesu stiprināšanu. Tāpēc ir ļoti svarīgi stingri īstenot šo nolīgumu. Tas ir Eiropas Savienības interesēs un nāks par labu arī Kosovas pilsoņiem. Tas ir vienīgais veids, kas var nodrošināt to, ka Kosova drīz uh, iesniegs savu pieteikumu iestāja Eiropas Savienībā un pievienosies mūsu saimē. Šādā veidā šī valsts var kļūt stabila un arī viss reģions kļūst stabils, jo uh, Šis reģions geogrāfiski ir Eiropas Savienības sastāvdaļa. Tāpēc iestājas procesam jābūt pēc iespējas ātrākam. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētāji! Vēlos jums sacīt, ka, diemžēl, nav iespējams uzdot zilās kartītes jautājums, jo mūsu rīcībā nav daudz laika, mēs jau esam iekavējuši savu darbu. Tāpēc ievērosim paredzēto runātāju eh, secību. Kjūzo kungs uz vienu minūti. Mēs esam mainījuši uh, savu ieskatu goja politiskajā grupā par Kosovu. Mēs uzskatām, ka tā ir viltus valsts kas pārkāpj starptautiskās tiesības, to neatzīst vairums ANO dalībvalsts, to neatzīst arī mana valsts, tā ir vienkārši fabricēta valsts. ANO 1244. Eh, rezolūcija, kas attiec uz Kosovas pašnoteikšanās tiesībām, arī nav atbalstā. Serbijas valdība un pagaidu Kosovas valdība vēl nav politiski vienojušās Tādi, tāds ir status quo. Tātad mēs atbalstām Kosovu, nevis iestāmies par starptautiskajām tiesībām. Kosovā ir liela ASV bāze, militārā bāze. Un, protams, arī Krievi kontrolē visu gāzi un naftu, kas uh, iet cauri naftas un gāzes vadiem šai valstī. Paldies, Zarjan Nopulos, lūdzu. Imperialistiskie strīdi saistībā ar uh, Kosovas strateģisko. Uh, izvietojumu, izraisa bēgļu viļņus Un Kosova kļūst arī par tiltu uh, Eiropas Savienības un Krievijas interesēm. Eiropas Savienības un NATO iejaukšanās izjauca Dienvidslāviju, liktai sadrumstaloties, izraisīja vēl vairāk mm, strīdus vietējo uh, nāciju vidū, tīri uh, lielo imperialistu interešu vārdā. Tātad tika izveidots Kosovas protektorāts. Vienkārši tiek veicināts, eh, veicināts nacionālās eh, ambīcijas un tiek arī mainītas robežas eh, pēc vardarbības principiem, tāpat kā mm, Albānija ar vienu sapņo par lielu Albāniju un arī Maķedonija vēlas paplašināt savu teritoriju. Ir vesela organizācija ar nosaukumu Maķedonijas draugi, kuriem ir šādi mērķi un ir beidzot jāpieliek punkts e, kapitālismam, kas e, izraisa nabadzību un bēgļu straumi. Paldies! Politisko grupu vārdā visi deputāti ir tagad došu vārdu vispirms e, Kukankungam. Priekšstādātāji, vispirms es gribētu apsveikt Kosovas valdību un parlamentu par to, ka beidzot šī vienošanās ir pieņēmta. Uh, Tas ir ļoti būtisks solis mūsu attiecībās ar Kosovu. Līguma attiecību izveidošana atvērs jaunas iespējas ceļā uz ciešāku integrāciju starp Kosovu un Eiropas Savienību. Līgums ir uh, stimuls reformu īstenošanai Kosovā. Uh, Tā ir viena no nabadzīgākajām valstīm šajā reģionā, un tāpēc Kosovai vajadzētu šo vienošanos uztvert kā iespēju ekonomiskajai un sociālajai izaugsmai, un tāpat arī kā iespēju būtiski reformēt eh, institūcijas un politisko sistēmu. Eiropas Savienībai ir atbildība šī reģiona attīstībā, un tāpēc mums ir jāstiprina savas attiecības ar eh, šīm valstīm un iedzīvotājiem. Uh, Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Kosovu ir solis pareizā virzienā, un nākotnē mums vajadzētu nodrošināt bezvīzu režīmu ar Kosovu. Tas būtu ļoti nepieciešams, lai uzņēmēji un iedzīvotāji varētu pilnībā izbaudīt stabilizācijas un asociāciju nolīgumu. Mēs ar šo te nolīgumu esam izdarījuši ļoti svarīgu soli, nojaucot robežu mūsu attiecībās ar Kosovu, un tāpēc mums ir jābūt gataviem uh, spērt nākamo soli, um, nojaucot barjeras attiecībās ar Kosovas iedzīvotājiem. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Pīkuls kungam. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies! Es apsveicu stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar Kosovu pēc mazākā gada ilgām sarunām. Kā delegācijas vadītājs attiecībām ar Kosovu, es domāju, ka rītdien mēs dosim piekrišanu eh, tā, šī nolīguma parakstīšanai. Tā ir atzinības izteikšana Kosovas eh, pūliņiem, tuvoties Eiropas perspektīvām. Un eh, mums tik tiešām ir jāsaka, tas ir svarīgs solis, jo tas var radīt eh, labas iespējas investīcijām, finanses attīstībai, Eiropas standartu piemērošanai un likumdošanas eh, tuvināšanai. Taču šis progress būs atkarīgs no konstruktīvas sadarbības, no vispolitisko spēku puses. Nevienmēr tā notiek. Notiek, ir, ir arī zināmas problēmas zinām, šķēršļi un daži notikumi, ko esam pieredzējuši pēdējā laikā, liecina par to, ka uh, šāda uzvedība nav piemērot valstī, kas vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Ir um, jāsamazina arī nelegālo imigrantu skaits. Es ceru, ka šo nolīgumu, kas ir pirmais nolīgums starp Eiropas Savienību un Kosovu, būs stibuls, lai īstenot institucionālās un citas reformas. Būtu lieliski, ja jaunākā Eiropas Savienības dalība valsts varētu baudīt nedalām Eiropas Savienības atbalstu. Paldies! Tomāšičs kundze, vien minūte. Paldies! pūliņu, kādas ir paveikusi Kosovas valdība, lai panāktu, ka šis līgums drīz tiks padarīts, ir vislabākās garantijas Eiropas eh, Kosovas eh, perspektīvai. Tā ir jauna demokrātija ar daudziem izaicinājumiem, daudzām problēmām, un tāpēc ir būtiski svarīgi, lai Kosovas varas iestādes būtu apņēmības pilns Eiroatlantiskās integrācijas ziņā. Šis process ir liels pārbaudījums Kosovai un tāpat arī Eiropas Savienībai, jo Eiropas Savienībai ir jānodemonstrē līderība un eh, kopīgās eh, virzību. Runājot par Kosovu un Kosovas eh, starptautisko atzinību, pirmais, kas man nāk prātā, ir, cik godīgi mēs esam pret Kosovu. Mēs runājam par Eiropas perspektīvām, bet joprojām ir dažas dalībvalstis, kas nav atzinušas Kosovas republiku. Šīs nolīgums nav pirmais eh, no svarīgajiem soļiem. Visu dalību valstu Ļoti būtisks solis ir, lai visas Eiropas Savienības dalība valstis eh, atzītu Kosovas, eh, Kosovu kā valsti. Paldies! Un tagad pie politiskajām grupām nepiedarošais deputāts Sinadinas kungs, lūdzu. 1999. gada 10. jūnijā ANO drošības padome ar rezolūciju numuru 1244 Kosovā ievies pārējais valdību paredzot, ka Kosovas teritorija Dienaslāvijas Federatīvas republikas un vēlāk tās loģiskas pēstas Serbijas sastāvdaļa. Kosova gan garīgā, gan ētiskā ziņā ir Serbijas sirds un Serbijas tautas dvēseli. 70 gadus vēlāk un 627 gadus vēlāk pēc Kosovas kaujas, kurā apvienotais Serbu, Bosniešu un Horvātu karaspēks stājāt pretī Osmaņu impēriju un apturēja Turku iebrukumu, Rietuma Eiropā dažlavāstrumē neizglītot naivi politiķi vainu no dalībvalsts valdības vai Eiropas institūcijām virz uz priekšu es un Kosovas stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. Tas ir noziegums. Mēs nedrīkstam aizmirst komunistu pastrādātos pārkāpums citu vadībā. Tad tik mainīts valsts un burtis pārkāps vēsturiskā patiesība, kas kļūpa par pamatu Maķedonijas pārspīlētām ambīcijām, Kosovas monstriem. Kosovas uh, eh, iestāja nozīmēs to, ka tiek akceptēta vienas valsts robežu vardarbīga mainīšana, kā notika ar Turcijas iebrukumu Kipras ziemeļdaļā, kam sekoja okupācija. Paldies! Paldies! Un tagad uh, eh, Fronzoliks kungs. Viss šīs valsts no visām eh, Balkānu valstīm, kādiem būs jā, tā, visas Balkānu valsts kādā dienā pievienosies Eiropas Savienībā. Tas ir Eiropas interesēs un visu šo valstu interesēs. Es gribētu apsveikt Mogarīnī kundzi par šo vēsturisko vienošanos, eh, kur viņai izdevās panākt augustā pagājušā gadā starp Serbiju un Kosovu, lai uh, tuvinātu Belgradu un Prīštinu. Uh, Taču Belgrada nav atzinusi Kosovas neatkarību. Dāmas un kungi, joprojām piecas Eiropas Savienības dalība valsts nav atzinušas eh, Kosovas neatkarību. Un nu, tāpēc tas mehānisms, kas šobrīd tiks iedzīvināts, ir sui generis mehānisms, lai tuvinātu Kosovu Eiropas Savienībai. Varbūt Eiropas eh, komisijai un dalību valstīm ir jāatrod kaut kāds veids, kādā šī teritorija sāks sarunas ar um, Eiropas Savienību iestājai situācijā, kad visas dalību valsts to nav atzinušas par neatkarīgu valsti. Prištinā ir jācīnās pret organizēto noziedzību. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Dargie kolēģi, un tagad brīvais mikrofons. Kelī kungs vispirms. Paldies priekšsēdētāji, es klausījos uzmanīgi šajās debatēs, tādas ļoti nobriedušas debates. Lielākā daļa deputāta atbalsta šo asociācijas nolīgumu, pavisam noteikti tautas partijas grupu. Es arī atbalstu uh, šo nolīgumu un uh, ar nepacietību gaida sadarbību ar uh, šiem, ar Kosovas iedzīvotājiem. Tāpat uh, tas palīdzēs uzlabot viņu dzīves apstākļus, vairos tirdzniecību, palīdzēs vair, veidot jaunas darbvietas un tā tālāk. Uh, Es arī gaidu to dienu, kad Kosovo kļūs par pilntiesīgu Eiropas Savienības uh, dalību valsti. Es nāku no citas Eiropas daļas. 1973. gadā īrija pievienojās Eiropas Savienībai un mēs esam milzīgu labumu guvuši. Mēs un es domāju, ka līdzīgi varētu notikt arī ar uh, Kosovu un citām valstīm. Uh, stabilitāte un labāks kaimiņa attiecības un tāpat arī reformas ir nepieciešams īstenot Kosovai, lai pie šī ceļa nonāktu. Paldies! Sanīkungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Dāmas un kungi! Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ir ļoti svarīgs un um, efektīvs instruments mūsu kaimiņā tiecību politikā. Stabilitāte un demokrātiskā attīstība šajā reģionā ir ārkārtīgi nozīmīga, un tāpēc ir pienācis pēdējais laiks dot šo iespēju arī Kosovai. Tā ir skaitā sniegt viņiem perspektīvas uh, panākt uh, bezvīzu režīmu. Diemžēl šajā procesā joprojām ir šķēršļi, tāpēc ka piecas Eiropas Savienības dalība valsts neatzīst Kosovu kā neatkarīgu valsti. Tā ir laba iespēja šīm dalību valstīm konkretizēt savu nostāju. Dialogs starp Prištinu un Belgradu ir ārkārtīgi būtisks. Paldies! Paldies! Un tagad dodu vārdu Vartmanas kundzei, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties komisāram. Lunačeks kundzes ziņojumā ir runāts par ļoti būtisku stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. Tas ir pirmais ļoti svarīgais solis pretīm attiec, ciešākām attiecībām starp Kosovu un Eiropas Savienību, un, protams, ka mums pilnībā to ir jāatbalsta. 2015. gada progresa ziņojums arī par to runāja, ja viss eh, notiks labi, ja progress tiks panākts, tad eh, mums, protams, ir eh, jāatbalsta tas, lai Kosovo kļūtu par tādu brīvu un neatkarīgu valsti. Paldies, un tagad Šaltes kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Arī es gribētu pateikties referentei Luničekas kundzei par lieliski izstrādāto ziņojumu un par visiem tiem pūliņiem, kas ir ieguldīti šī ziņojuma saturā. Es domāju, ka asociācijas nolīgums ir ārkārtīgi būtisks, un eh, tā ir eh, Kosovai dota milzīga iespēja, kas eh, pēdējo desmit gadu laikā ir piedzīvojusi tādus ļoti sarežģītus laikus. Šis nolīgums liecina par to, ka tiek atvērts durvis brīvai preču kustībai, būs arī vieglāk uh, īstenot bezvīzu režīmu, un, uh, protams, tas ir nolīgums, kas uh, paver uh, iespējas energosektora attīstībai, infrastruktūras attīstībai un palīdzēs arī risināt vidas problēmas, kas eh, šobrīd netiek eh, risināts Kosovā. Vēl mums jāuzsver, ka Kosova spēlē ļoti būtisku lomu stabilitātes nodrošināšanai šajā reģionā, un es domāju, ka tā ir arī Eiropas Savienības atbildība. Paldies Šaltes kungam un mik brīvā mikrofona beigās dod vārdu Opmēra kungam, lūdzu. Paldies eh, priekšsēdētāji. Nav jau nekāds noslēpums, ka lielākā daļa mūsu eh, iedzīvotāji kā lielāko risku uzskata islāma kaujiniekus. Un es domāju, ka eh, šāds kurs ir arī mūsu ziņojumā, kad ar Šveices eh, laikrakstā Blik tiek uzdots jautājums, vai Kosova būs pirmā Eiropas islāmiskā valsts. Šajā rakstā tiek norādīts uz to, ka Saudārābija finansēja tur lielākos projektus, un tas tā ir arī zeme, kur ir bijušas dažādas problēmas, un arī mm, referente uh, par to runā. Saudārābijas karalistē Kosovo būtu ļoti labs trojas zirgs Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka nav jābūt uh, lielam gaišaņam, ja saskatīt šīs, šo, šī, šos te riskus. Es domāju, ka iestāja Eiropas Savienībai būtu ļoti bīstama. Paldies kolēģim Obermaier kungam, līdz ar to esam beiguši brīvā mikrofona procedūru, un tagad dodu vārdu komisāram Hāna kungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Godātie deputāti, stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Kosovu ir svarīgs solis. Kosovas ceļā uz Eiropas Savienību tas ir būtisks pienesums Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesam ar Balkānu valstīm. Kosovu pievienosies šim te nolīgumam un redzējums un nākotne te ir paredzēta vienādi. Un tas skaidru un gaišu norāda arī uz skaidru Eiropas perspektīvu. Valstī, kas varētu nākotnē kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, būtu jābūt ar vienādām vērtībām, tāpat uh, ir jāpaturprātā tas, ka ir jābūt skaidram nodalījumam starp uh, valstu un reliģiju. Bet nākamais posms ir īstenošana. Nolīgumam būs nepieciešams laiks, lai tas varētu sākt darboties, rezultāti nebūs redzami uzreiz. Nolīgums ir jāīsteno tādā veidā, kā tas ir ticis noslēgts un ir jārisina visas Kosovas problēmas. Taču man nav šaubu, ka nolīgums uh, būs e, vietā, ka tas būs ļoti būtiski šajā reģionā un dos arī pamatu un atbalstu Kosovai savos pūliņos, lai piepildītu cilvēku cerības un e, lai panāktu lielāku stabilitātu un labklājību. Un tāpat es vēlos šajās debatēs aicināt vēlreiz e, Kosovas valdību un opozīciju sēsties pie sarunu galda un uh, par savām domstarpībām runāt. Politiskā krīze, kas šobrīd ir Kosovā, ir aizņēmusi jau pārāk ilgu laiku, un uh, to Kosova šobrīd nevar atļauties. Kosovas politiķi ir saviem iedzīvotājiem parādā tūlītēju risinājumu panākšanu, un gal galā kosovieši to ir pelnījuši. Es tur turpinu cerēt, es ceru, ka šis uh, parlaments turpinās atbalstīt Kosovas uh, tās pūliņos tuvināties Eiropas Savienībai. Paldies! Lielas paldies komisāram Hāna kungam un eh, debašu noslēgumā uz divām minūtēm dodu vārdu referentai Lunačekas kundzei, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, kolēģi, es gribētu pateikties visiem kolēģiem, arī tiem, kas eh, nāk no valstīm, kuras nav Kosova atzinušas. Paldies jums par atbalstu. Uh, attiecībā uz Kosovas un Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs solis. Gribētu uzrunāt vienu no neatbalstītājiem no GOE. Es gribētu viņu palabot. Vair, vairāk nekā puse no ANO dalību valstīm, 111, ir atzinušas Kosovas neatkarību. Tā kā visi argumenti tagad ir izskanējuši, es gribētu nobeigt savu runu ar divām lietām. Gribētu Ibra, vēlreiz atcerēties Ibrahimu Rūgovu, jo viņš ir spēcīgs uh, simbols nevardarbīgai cīņai, un es gribētu izmantot šo simbolu, lai mudinātu opozīcijas partijas Kosovas asamblējā. Uh, sekot Rugovas piemēram un turpināt strādāt asamblējā, kurā tās ir ievēlēt, un uh, neturpināt bloķēt parlamenta darbu, jo vārdarbībai nedrīkst būt vietas šajā jaunā kās Eiropas uh, valsts parlamentā. Un visbeidzot, es gribētu pieminēt kaut ko pavisam citādi, kas ir, protams, ļoti pozitīvas ziņas Kosovai. Pagājušajā ceturtdienā, kad Kosovas īsfilma pirmā Kosovā uzņemtā īsfilma ir tikusi nominēta Oskara balvai. Nosaukums ir šoks, tur ir runa par eh, diviem puisēniem, kas eh, dzīvo karā, kas ir beidzies pirms kādu laiku, un es gribētu, lai šī Kosovas eh, filma 28. februārī saņemtu Oskara balvu, jo es domāju, ka tas būtu ļoti labs atbalsts šai valstī. Paldies! Paldies, Lunačekas kundzei. Līdz ar to debatas ir beigušās un balsojums ir paredzēts.